šo debašu noslēgumā. Debats ir noslēgušās un balsojums par rezolūcijiem notiks šo pēcpusdienu. Tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Un tā ir um, situācija par situāciju Džibutijā. Došu vārdu jautājumu iesniedzējiem uz uh, pusotru minūti. Vispirms Revāzī kundze. Paldies, priekšsēdētājiem. Tas, kas Džibutijā notiek jau vairāk gadu garumā, vieš lielu satraukumu, un arī pēdējie not, notikumi pēc konstitūcijas pārskatīšanas ceturto reizi e, balotējoties prezidenta vēlēšanās, e, esošais prezidents ir izsludinājis ārkārtas stāvokli, vārdarbība pret sievietēm, nabadzība, cilvēktiesība pārkāpumi. Tas viss notiek šajā valstī un vienīgais, kas liek e, atgādina, ka Džibuti ir demokrātija, regulāri notiekošās vēlēšanas. Tās ir tik tā manipulētas, ka Turklāt mēs gaidām, ka Eiropas vēlēšanu eh, novērošanas misija vai tā varēs notikt. Un tiek eh, aicināts izveidot neatkarīgu vēlēšanu novērošanas eh, komisiju, lai pārtrauktu demokrātijas maskarādi. Geogrāfiskā stāvokļa ziņā Francija eh, izmanto Džibutīs eh, geogrāfiju, izveidojot savu karbāzi. Es nevēlētos, lai man valsts būtu atbildīga par politisko situāciju šajā valstī, bet arī Vācija, Ķīna, Japāna, Savienotās valstis ir izveid, izvietojuši tur savas karbāzes. Tāpēc es aicinu ne tikai Eiropu rīkoties, bet iesaistīties militāri, lai tā aizstāvēt vairāk, ne tikai uh, savas intereses. Jāpārtrauc liekulība. Minute, Paldies, tagad vārds Korāla kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, e, manuprāt, varam teikt, ka Džibutija ir e, skaidrs piemērs tam, ka Eiropas Savienība ir vājās puses sasaistot palīdzību ar cilvēku tiesību ievērošanu mums e, e, šeit plenārsēžu zālē ir skaidri e, jāatzīst, ka Džibutijā ir strateģiskas pozīcijas, tur ir uh, lielas militārās intereses un investīcijas, arī uh, Ķīna ir uh, veikusi lielas investīcijas. Uh, infrastruktūrā un uh, arī nostiprināja savu diplomātisko ietekmi par uh, spīti šai militārai klātbūtnei turpinās cilvēku tiesību pārkāpumu. Mums būtu jāaicina starptautiskā krimināla tiesa izvērtēt situāciju Džibutijā, noskaidrot, vai netiek uh, pārkāpt starptautisko tiesību normas. Paldies, tagad vārds Tāno kunga priekšsēdētāji. Somālija turpina cīnīties pret pirātismu un uh, islamistu uh, sacelšanos. Uh, arī uh, Džibutija uh, iekļaujušajā traģiskajā ainā Āfrikas ragā. Uh, prezidents atkārtot uzvēlēja vēlēšanās šā gada aprīlī ar 87%, kas ir pilnīgi neticams rādītājs opozā, opozīcijas līderis tika ievainots policijas apšaudē, atrodas slimnīcā. 37 cilvēki tika nogalināti tai pašā dienā. Tā ir milzīga traģēdija. Šādi incidenti liecina par to, ka brutāli tiek apspiesti cilvēku tiesību aktīvisti, žurnālisti un opozīcijas pārstāvi. Eiropas Savienībai jāizdara lielāks spiediens uz Džibutijas valdību, lai tiktu īstenībā īstenotas politiskās reformas, par ko tika panākta vienošanās 2015. gadā un jāuzlabo cilvēktiesību situāciju šai mazajā valstī. Paldies vārds Pancerīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Āfrikā ir vairāki politiskie režīmi, kuros eh, vara tiek pārmantota ģimenes vai klāna ietvaros, un Džibutija ir viens, viena no šādām valstīm. Ja palūkojamies uz to, cik daudzi prezidenta radinieki ieņem dažādus augstus amatus, bet uh, vietējie iedzīvotāji uh, sadzīvo ļoti trūcīgos apstākļos ar Eritreju, Somālijas un citiem uh, bēgļiem. Sievietes likuma priekšā nav līdzīgi, vienlīdzīgas ar vīriešiem, un prezidents Guēlē ir atbildīgs par cilvēku tiesību pārkāpumiem opozīcijas uh, vajāšanu, un starptautiskai sabiedrībai ir jārīkojas aktīvi un jānosoda šāda rīcība. Veržjākums. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz diplomāti uzskata, ka šī ir valsts, eh, kurā ir daudz karbāzes, to skaits pieaug, un ehm, Džibutijai būtu jābūt par stabilitātes ankuru. Realitāte ir atšķirīga. Džibutiju plosā posts, ekonomi, zem ekonomiska attīstība un citas problēmas. Šī rezolūcija pat par sevi ir jau attīstība un paldies visiem, kas eh, pie tās ir strādājuši šajā rezolūcijā. Mēs nosodām represijas Džibutijā, eh, it īpaši pēc eh, tās, kas notika pēc 2015. gada decembra. Tāpat arī mēs eh, nosodām prezidenta vēlēšanu aprīlī maskarādi. Turklāt pat Āfrikas Savienība ir atzinusi neregularitāti šajās vēlēšanās. Tāpat Mēs vēlamies sadzirdēt eh, drosmīgo Džibutijas sieviešu balsis, kuras ir uzdrīkstējušās ziņot par vardarbību un izvarošanu. Mēs pieprasām eh, starptautisku izmeklēšanu un mēs pieprasām eh, pārtraukt uh, Eh, šādu situāciju Džibutijā. Nākošais runātājs Marija Gabriela. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienības partneru eh, attiecības ar Džibutiju ir ārkārtīgi svarīgas, it īpaši Āfrikas ragietvaros, lai cīnītos par mieru, par drošību un pret pirātismu politiskā klimata pasliktināšanās var situāciju destabilizēt. Un no manas puses ir trīs piezīmes. Pirmkārt, Eiropas Savienība ir jāmudina Džibotijas slimbiestāds garantēt cilvēktiesības, tiesiskumu un demokratizāciju, taiskaitā pievēršot lielāku uzmanību aspektiem nacionālajā indikatīvajā programmā. Ir svarīgi mums koncentrēties uz visproblemātiskajiem šī brīža elementiem un neizkliedēt savu uzmanību Džibutijā. Ir vairāk atzītas sieviešu tiesības nekā citās reģionu valstīs. Tad neaizmirsīsim uh, ka eh, šoreiz tā nav tik liela prioritāte, un visbeidzot dokumenti, kas attiecas uz apsūdzībām. Mēs varam pieprasīt eh, veikt izmeklēšanu, bet mums nav tiesību izteikt spriedumu. Paldies visiem par konstruktīvo darbu pie šīs rezolūcijas sagatavošanas. Paldies. Nākošais runātājs eh, Javiers Narts. Es viņu neredzēšu zālē, tādā gadījumā varam pāriet pie runātājiem grupu vārdā vārds deputātam Pauspišilam.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 Eh, kas ir pieņemta pēc aprīļa eh, vēlēšanām šajā valstī. Ceturto reizi tiek pārvēlēts viens un tas pat prezidents. Es uzskatu, ka viņš ir prioritāri atbildīgs par to, kas notiek Džibutijā šodien. Un ir ļoti pareizi, ka esam pieņēmuši šādu rezolūciju, kurā mēs aicinām uh, pārvaldīt vēlēšanu rezultātu. 87% e, bija nobalsojuši. Un saskaņā ar citām ziņām ievēlētais prezidents svinēja uzvaru vēl pirms rezultātu saskaitīšanas. Tāpēc mēs aicinām pārbaudīt šo vēlēšanu rezultātus. Un arī mēs aicinām risināt šie problēma šajā valstī, nabadzību, sieviešu stāvokli, neiespējamība emancipēties vietējām sievietēm. Tāpēc es atbalstu šo rezolūciju. Narta kungs, vai jūs tagad esat gatavs izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Pārasti. E, Eiropas parlamentā izskan e, deklarācijas un nosodījumi e, cilvēktiesību pārkāpumu sakarā daudz kur pasaulē. Džibutī papildus eh, tam ir vieta, kur regulāri notiek šādi pārkāpumi, taču Eh, Eiropas militārās eh, klātbūtne, kas atbalsta Džibutī valdību. Un šajā situācijā mēs atbalstam šo situāciju, it īpaši ar operācijā Talantā. Mums ir pilnīgi noteikti no retorikas jāpieiet pie eh, darbiem, un darbi ir Kotorno nolīguma astotais pants, un jāizdara spiediens uz nedemokrātiski ievēlēto Džibutī valdību. Paldies! Un tagad vārds deputātei Marija Arēnai. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu tikai par sievietēm, ar kurām man bija iespēja tikties, kas bija upuri izva, izvarošanai, ko ir veikuši Džibotīs karavīri. Šīs sievietes pieprasa piekļuvi neatkarīgai tiesai. Kolēģi runāja par Džibutī kā partnervalsti. Jā, Džibutī ir mūsu partneri šajā Afrikas regvalstī, bet nedrīkst pieļaut nesodāmību attiecībā pret eh, pārkāpumu noziegumiem pret šīm sievietēm, nedrīkst mitīt kājā vārda brīvību un, un tiesības, tiesības eh, izteikties un dzīvot. Paldies, nākošais runātājs Šorskē. Eh, Paldies, priekšsēdētāji Diemžēl šīs skumjais stāsts atkārtojas vēl un vēl. Tas, kas piedzīvojams Čibutijā, notiek arī citvur, citviet. Prezidents tiek pie vāras, viņam šī vāra iepatīkas, viņš dara visu, lai noturētos pie vāras, izmanto armiju, lai uh, nostiprināt savu varu, vēršas pret opozīciju, apspiež cilvēku tiesības, sieviešu tiesības. Tā tas notiek arī Džibutijā. Kopš eh, prezidents Guele nāca pie varas 1999. gadā mēs Eiropas uh, Savienība piešķiram uh, palīdzību šai valstī 105 miljonus eiro. Mums ir jāpārskata šī palīdzība, jāaptur tās piešķiršana līdz tam brīdim, kad tiks, uh, notiks valstī brīvas un godīgas vēlēšanas. Paldies, Vaidenholzer kungs! Džībūti atrodas krīzes kartā reģionā Āfrikas ragā un tam ir tieša ietekme arī uz Eiropu terorisma ziņā. Un notiek um, arī milzīgas um, bēgļu plūsmas uz Eiropu. Uh, Uh, Džibutija varētu stabilitātes ziņā kļūt par paraugu citām uh, šā reģionas valstīm. Eiropas Savienība atbalsta šo valsti, bet pašreizējā attīstība rada nopietnas bažas par cilvēku tiesību situāciju, vēlēšanu norisi, preses brīvību. Uz to visu jāraugās ļoti kritiski. Un mums būtu ne tikai jārunā par uh, attīstību šai valstī, bet arī jāizdara secinājumi. Paldies, tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais Polčakungs. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení. Paldies, priekšsēdētāji kā uh, iepriekšējā gadījumā, kad diskutējām par Gambiju, arī Džibutijas gadījumā ir jāprotestē pret cilvēku tiesību pārkāpumiem. Tomēr šajā uh, gadījumā jāpiebilst, ka pašreizējais prezidents ir eh, turpinājis iepriekšējā prezidenta veikumu. Viņš arī pie varas bija 20 gadus. Nu, varbūt tā ir šīs valsts tradīcija, bet mūsu Eiropas Savienībai nevajadzētu atbalstīt šo tradīciju. Un piekrītu Kellī kungam. Uh, Gambī, uh, Džibutīs gadījumā mums ir jāizvērtē, kāda attīstības palīdzība mēs šai valstī sniedzam. Šie 105 miljoni ir liela summa. Un pašreizējos apstākļos, kad valsts nespēja izprast, izpildīt uh, pamāt cilvēku tiesību ievērošanas prasības un uh, cīnīties pret nabadzību, varbūt mums jāpārskata mūsu pieeja. Paldies, Mārijas kungs! Paldies priekšsēdētāji. Džibutija par spīti tās nelielajām iedzīvotāju skaitām, tam, ka tā ir neliela teritorija, trūkst absolūti resursu, eh, tomēr šī valsts strateģiski ir ļoti nozīmīga. Tā ir ļoti trūcīga valsts, ir milzīgs bezdarbs un daudzi bēgļi no citām valstīm dodas tieši uz uh, šo valsti. Opozīcija tiek apspiesta, uh, pat uh, tās pārstāvji tiek nogalināti. Ir arī šaubas par to, vai vēlēšanas ir notikušas godīgi, vai to rezultāti nav viltoti. Ir dažādi aizdomīgi nāves gadījumi un arī uh, Uh, aizdomas par notikušo spīdzināšanu šai valstī. Eiropas Savienība ir jādara viss iespējamais, lai apturētu cilvēktiesību pārkāpumus, vārdarbību šai valstī, jo e šo valsti ir Eiropas Savienības aizstā arī līgums. Paldies, tagad vārds Kastaldo kungam. Paldies priekšsēdētāji. Nelielajā valstī Džibutijā prezidents Galā ir izveidojis um, diktatūru, kas balstās uz nepotismu, vardarbību un korupciju. Uh, vēlēšanu uh, priekšvakarā notiek uh, cilvēku pazušana un darbības eskalācija. Francija un citas valstis uh, savukārt uzskata Džibutī par strateģiski svarīgu un tām ir militāra klātbūtni šajās valstīs, bet mēs nedrīkstām pievērt situāciju, u, u, pievērt acis uz situāciju šai valstī. Šī rezolūcija ir pirmais solis, ir jāizmeklē e, visi noziegumi, kas ir notikuši šai valstī, balstoties uz Kotonu nolīguma atbilstošo pantu un attīstības palīdzību ir jāaptur, jo tā palīdz e, režīmām, kurš apspiež Džibutīs tautu un mēs nevaram uh, vairāk klusēt par šiem jautājumiem. Paldies, tagad vārds Bonāno kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka atkal mēs. Uh, uh, izvēlamies kādu vienu valsti, bet ir jau citas valstis, kuras valda diktatori, kur uh, netiek nodrošināts cilvēktiesības. Vai situācija, piemēram, Lībijā ir labāka tagad vai uh, tad, kad uh, to pārvaldīja diktators? Mēs piešķiram naudu Ķīna, Japāna piešķir naudu Džibutijai. Un kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka viss turpinās pa vecam mēs runājam par arābu pavasari, bet tā bija būtībā īsta katastrofa. Afrikāņiem varbūt patīk un ir vajadzīgi diktatori. Paldies! Uh, noslēdzam brīvā mikrofona procedūru, neviens negrib vairāk uzstāties. Un tagad vārds, ja es atvainojos, vai kolēģis vēl, vēlas uzstāties, lūdzu, vārds jums, kundze. Grācie, prezidente. Ko... Priekšādātā paldies. Mēs arī vēlējāmies, es arī vēlējos paust bažas par drošību un, apstā, un dzīves apstākļiem tiem, kas katru gadu bēg no Eh, nabadzības, no kara, viņi dodas uz Džibutiju, caur turienu cenšas nonākt Ziemeļāfrikā. Ir vajadzīgas spēcīgas demokrātiskas institūcijas šai valstī, un tāpēc vēlamies prasīt, lai Džibutijas valdība nodrošina drošību tiem, kas, tiem bēgļiem, kas dodas cauri viņu valstī, kas ierodas viņu valstī. Ir jācīnās pret cilvēku tirgotājiem, kas ir atbildīgi par tūkstošiem cilvēku eh, bojā veju. Mm, ir eh, jāaptur šī bēgļu plūsma. Mēs tik, tik bieži noklusējam un neko nesakām. E, un tieši no Ādens lī, līča nāk daudzi no šiem bēgļiem. Bēgļi ir jāaizstāv, jāaizsargā, ir jā, jāno, jānojauc visi šie noziedzības tīkli, jāpieliek punkts cilvēku kontrabandai un jācīnās pret visa veida eksploatāciju uz vietas šai valstī, citādi bēgļi kļūst par upuriem. Paldies tālāk Jūrovs kundzei vārds. Priekšādātāji gudātie deputāti. Eiropas Savienībai un Džibutijai ir ilgi pastāvošas attiecības, un e, es pilnīgi noteikti ir svarīgi Džibutijas partnere. Džibutija līdz šim ir aktīvi atbalstījis dažādu veidu reģionālas iniciatīvas un piedāvā uh, militāro spēku Samis un Āfrikas Savienības misijai Somālijā, kas ir ļoti svarīgs elements ciņā uh, par drošību un Somālijas politiskā procesu atjaunošanu. Tīri uz vietas eh, politisko un cilvēktiesību situācijas attīstība Džibutijā patiešām rada bāžas. Cilvēktiesība aktīvisti un eh, opozīcijas pārstāvi tiek pakļauta vajāšanai un politiskā telpa darbībai opozīcijā samazinās. Ir īpaši eh, kopš uzsākusies gatavošanās 2016. Eh, gada vēlēšanām šis process sākās aprīlī. Visa veida opozīcijas atbalstītāji un pārstāvi tiek arestēti, aizturēti bez jebkāda apsūdzību izvirzīšanas. Es sako līdz šiem ļoti bažas radošajiem gadījumiem, pauž eh, satraukumu un eh, savu rūpi dažādos līmeņos. 2015. gadā septembrī policija pārtrauca tradicionālu raģisko ceremoniju netālu no Džibutijas galvaspilsētas, tā visa rezultātā Daudzi gāja bojā, tika nogalināti Eiropas Savienība, jo toreiz nāca klajā ar paziņojumu, pieprasot uh, no, ap, notikuma apstākļu noskaidrošanu un vainīgos augšanu pie atbildības. Eiropas Savienība pilnībā, pilnībā nosoda šāda veida vardarbību un uzskata, ka ir nepieciešama starptautiska izmeklēšana šāda veida gadījumos, to starp šajā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un tāpēc mēs atzinīgi vērtējam augstās Eh, cilvēktiesību komisāras dienesta misiju uz Džibūtī šonadēļ un cerams, ka tas ļaus noskaidrot um, apstākļus. Saistībā ar nesenajām prezidenta vēlēšanām nepieciešams pilnībā publiskot rezultātus pa visiem vēlēšanu iecikņiem, tādā veidā veicinot pārskatāmību konkrētajā procesā. Eiropas Savienība eh, ar nožēlu konstatē, ka dialogs par ietver nolīgumu īstenošanu, par institucionālām reformām noslēdzās uh, ar Džibutijas valdību un koalīciju un opozīciju jau 2014. gadā, bet tā visa rezultātā diskusijas pagājušajā gadā un darbība tika apturēta. Uh, tas tādā veidā nu, ne, neļauj izmantot demokratizēšanas iespējas šajā valstī. Demokratizēšana nu, arī no valdības puses, ka arī augstāka cieņa pret cilvēktiesībām ir priekšnosacījums, lai Džibutī, varē, Džibutī varētu kļūt par stabilu valsti šajā reģionā, ko skar konflikti un nabadzība. Un tieši tāpēc Eiropas Savienība turpinās mudināt visas veida politisko spēku Džibutijā atsākt politisko dialogu, uh, lai varētu iesaistīties atbilstīgi politisku reformu īstenošanā, kas ļautu uzlabot pārvaldības kvalitāti un pielikt punktu spriedzei, kas valstī pastāv eh, šajos pēdējos gados. Jautājums, ko uzdev, uzdevā Rēnas kundze, ko kāda reiz nostāja attiecībā uz Džibutīs sieviešu situāciju, kas uzsāka bada streiku, lai izteiktu protestu par Džibutīs armijas pastrādātajām izvarošanām. Nu, te var jums tikai vienīgi apliecināt, ka Eiropas Savienība uzmanīgi sako līdzi šais, šiem notikumiem un uzskata, ka ir nepieciešams izveidot izmeklēšanas komiteju un attiecīgi vainīgos jāsauc pie tiesas. Uh, E, es ir gatava kopā ar visa veida interesētajām pusēm strādāt pie tā, lai uzlabotu cilvēktiesību ievērošanu valstī. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, saka priekšādātāji. Paldies, komisārs kundze. Mēs esam saņēmuši sešas rezolūcijas priekšlikumus šo debašu noslēgumā. Debats līdz ar to ir noslēgušās un balsojums notiks burtiski pēc brīža. Godātie kolēģi, tagad sanāksim pārtraucu burtiski uz pāris minūtēm līdz brīdim, kad sāksim balsošanu 2012.